uz demokrātiju. Varbūt mūsu progress ir pārāk lēns, un diemžēl ir jāatzīst, ka demokrātiskie sasniegumi ir mazinājušies kopš 2016. gada. Labas attiecības ar Turciju, tās, tās um, dos labumu pilnīgi visiem. Turcija ir NATO dalībvalsts, un Eiropas Savienībai ir jābūt ļoti uzmanīgai, nosodot Turcijas sistēmu. Uh, Eh, ir jānosoda cilvēktiesību pārkāpumi, bet jāuztur ir dialogs, jo eh, ir ļoti svarīgs eh, labas attiecības ar šo valsti. Ir nepieciešams uzturēt ciešu dialogu ārlietu politikas un arī drošības politikas jomā, akcentējot terorismu apkarošanu un citus strateģiskos jautājumus. Turcija ir ļoti svarīgs NATO militārās alianses loceklis. Turcija ir piektā lielākā tirzniecības partnere. Eh, un tas eh, varētu teikt, ka eh, Turcija ir viena no lielākajām un svarīgākajām tirzniecības partnerēm. Un tāpēc es aicinu komisiju turpināt strādāt pie muitas savienības noteikumiem, lai pēc iespējas drīzāk tiktu apstiprināts mandāts sarunām šai jomā. Eh, paldies Valstināru kungam. Vai atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Lūdzu, jā. Es dzirdēju, Valstināru kungs. Uh, Eh, ka jūs savā runā pasvītrojāt vairākas reizes domu, ka Turcija ir mūsu partneris, bet šeit ir nepieciešams paskaidrojums, ko mēs domājam ar partneri, kā mēs to definējam. Partners, ja tāds ir, tad tas ir uzticams, eh, bet Turcija tāda mm, nav. Turcija ir uzbrukusi gan Kiprai, gan Grieķijai. Ja šāds uzbrukums būtu vērsts pret Rumāniju, jūs arī runātu tāpat. Ja, teiksim, Turcija neatzītu jūsu valstis Rumāniju kā Eiropas Savienības dalībvalsts, tad tādā mm, gadījumā arī jūs apgalvotu, ka Turcija ir drošs partners. Vai tad mēs varētu turpināt sadzīvot bez sankcijām? Okay, dear colleague. Jā, paldies, kolēģi. Es neskatos uz Turciju caur rumāņa acīm. Mēs šeit eh, esam Eiropas parlamentā. Es runāju par eh, Turcijas lomu no ES perspektīvas, un šeit eh, nav svarīgi mūsu viedokļi, ne jūsu, ne mans, ne kāds mēs runājam. Uh, par Turciju kā valsti, kas ģeogrāfiski militāri e, atrodas savā vietā, un mūsu interesēs ir veidot labas attiecības ar Turciju. Ja šādas attiecības nebūs, tad Eiropa kļūs vājāka, būs daudz augstāks risks mēs eh, tiesim, būsim zaudētāji. Gluži tāpat kā rīkojas eh, tautas partija, pats ļaut Turcijas jautājumu, lai mazinātu citu jautājumu virsību. Eh, paldies tālāk, Belderkungs, pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka šis ziņojums nevirzās uz priekšu, ka tas ir iestrēdzis kādā no birojiem, kas ir ļoti vērienīgi atbalstīts finansējuma ziņā, kur finansējums ir 1,7 miljardi. Tātad mums ir jāapzinās šī situācija. Es aicinu jūs uzēt, izlasīt pētījumu par Turciju, ko ir uzrakstījis kāds mūsu kolēģis. Jums ir jāizskata šī situācija ļoti uzmanīgi, jo jums komisijā vajadzētu ņemt vērā visus aspektus, jo ir šeit ir dažādas aktivitātes ir legāls un ļoti daudz ir nelegāls, piemēram, spiegošana, kas šeit netiek ņemta vērā. Uh, Un uh, arī Turcijas attieksme mm, antisemitisma jomā netiek aizsargāts minoritātes, ir antisemitiski izteicieni. Un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jāņem vērā viss aspekts un skaidri tos uh, jāizceļ. Tālāk divas minūtes šāks kundzei. Mikrofons arī tagad darbojas. Bet eh, iesākumā šķietami poga nedarbojās. Paldies, priekšsēdē, ministra kundze, kolēģi. Ikada ziņojums par Turcijas progresu virzībā uz Eiropas Savienību ir kļuvis aizvien sarežģītāk diskutējams. Šobrīd mēs runājam nevis par progresu ziņojumu, bet par regresu ziņojumu. Daudz kas ir noticis um, iepriekšējā gadā. Um, mums uh, ir um, jāvērš pret noziedzniekiem, un mēs nedrīkstam arī nevērtēt visus šos aspektus un vērtēt Turciju par augstu. Mums uh, tomēr ir jāatzīst arī Turcijas ieguldījums terorisma apkarošanā. Bet atkal ir ierobežojumi pret interneta brīvību, ir arī gadījums ar Osmanu Kavalu un uh, attieksmi pret pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Šeit ir jārunā par valsts pastāvēšanas pamatprincipiem, tādiem kā tiesas neat, tiesvaras neatkarība, varas dalīšana. Nemaz nerunājot uh, par attieksmi pret reliģiskām minoritātēm, LGBTI personām un sievietēm un tā tālāk. Šai ziņā arī valsts rīcība Turcībā ir nesamērīga un visi saprot, kas notiek Turcijā. Un uh, Turcijas uh, pilsoņi baidās no tā, kas vēl varētu notikt, kas varētu vēl pasliktināties. Bailes no šādām lietām paralizē arī komisiju un padomi. Eh, šeit eh, ir aizbildinājums eh, bēgļu jautājumā, bet šis te Turcijas ieguldījums darbā ar bēgļiem, tas būtībā aizaino viss pārējos iepriekš minētos negatīvos aspektus. Mums ir jābūt uzmanīgiem un mūsu vārdiem un principiem ir jābūt arī nozīmi un jēgu. Kā mēs runājam iepriekšējās reizēs, konstitucionālās paketes pieņemšana jānodrošina prezidenta institūtu, kas nav, nav nedarbojas līdzvaroti. Un tas nav mūsu secinājums, bet gan Venēcijas komisija tā saka, eh, jo projām notiek pārkāpumi. Arī tirzniecības cilvēkties jomā tomēr vienmēr sarunās ar Turciju jāņem vērā, ka mēs cīnāmies vispirms par cilvēktiesību ievērošanu. Tālāk eh, Valēro kundze divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šobrīd apspriežam 2018. gada ziņojumu par Turciju. Tas ir komisijas ziņojums, un mēs zinām, ka daudz kas ir noticis šajā laikā. Afrins um, invāzija, um, um, citi notikumi. Mēs atsaucamies uz problēmām ar pilsonisko sabiedrību, dažādām rīcībām, kas ir vērstas pret atsevišķām pilsoniskās sabiedrības eh, cilvēku grupām. Uh, Eh, šāda situācija nav apmierinoša. Mēs eh, konstatējam arī neskaitāmus eh, cilvēktiesību pārkāpumus, ir īpaši tā, tas attiecas uz Afrinas gadījumu. Un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, formulējot mūsu darbību un plānus pret šo valsti ir jāturpina sarunas, tomēr šis jautājums ir sarežģīti virsāms. No vienas puses mēs nevaram aizvērt durvis, bet tāpat laikā mēs nedrīkstam arī pievērt acis uz to, kas notiek šai valstī. Eh, politiķi runā par atbalstu teroristu grupām Sīrijā eh, Bet mēs runājam par to, ka vajadzētu atbalstīt terorisma apkarošanu. Un tas viss ir arī uz kurdu problēmas fona. Mēs nedrīkstam apdraudēt šo minoritāti, tā ir jāaizstāv. Un uh, Turcijai ir jāaizstāv cilvēktiesības savā valstī, arī minoritāšu tiesības ir jāgarantē. E, tam visam ir ļoti liela saistība ar visiem jautājumiem, par ko mēs runājam. Mēs esam nedaudz nogurdināti dēļ tā, ka mūsu jautājumu lokus nepārtraukti atkārtojas. Ir nepieciešama rīcība, bet ko mēs redzam, tā ir atkal iebrukšana citās valstīs, bet tu, sarunas turpinās un karvāni iet uz priekšu. Arī minoritātes e, tiek. T, t, tiek nenodrošinās ar tiesībām. Mums ir jādomā, kā risināt šos jautājumus līdzsvaroti. Paldies! Pirīkundze kolēģi runā Hadži Džordžo kungs. Varbūt šī runa ir um, pēdējā no manas puses šajā Eiropas parlamentā, pēdējā ar, ar nozīmi, ar tādu nozīmi. Šodien mēs spriežam par Turciju Un šeit mums pietrūkst solidaritātes vai vienprātības no dalībvalstu puses. Es pats nāku no Kipras, un šeit es gribētu dalīties ar dažiem komentāriem. Kipra ir okupēta valsts. Un tas pats par sevi ir ļoti svarīgs fakts, un tas noteikti būtu jāņem vērā debatēs, tādās kā šodien. Ir skaidra nostāja, ko esam pauduši no savas puses attiecībā uz Turciju. Esam izteikušies kā dalībvalsts. Un Turcija sniedz savu atbildi. Tautas partija lūdz, lai sarunas ar Turciju tiek apturēts. Bet eh, šajā ziņojumā mēs runājam par attiecībām, kas būtu jāuzlabo mums ir jābūt skaidriem attiecībā pret Turciju. Turcija ir jāsaprot, ko mēs gribam un kādi ir mūsu nolūki. Varbūt vēl dažas sekundes priekšsēdētāji kungs. Ļoti bieži mēs dzirdam, ka cilvēki saka, mēs esam gatavi atbalstīt jebkādu risinājumu Kiprai. Bet eh, mums šajā risinājumā ir jāiesaista abas valstis. Uh, Nebūs tā, ka kāds kiprietis uh, uzrakstīs risinājumu abām valstīm vienpusīgi. Tas nav iespējams. Tad mums ir jādara viss, lai mēs varētu paust skaidru viedokli. Mēs atbalstām federatīvu risinājumu un nevarētu būt divu valstu risinājums. Uh, Būsim solidāri un atbalstīsim gan Turcijas, gan Kipras iedzīvotājus. Paldies! es atļauju, saka, priekšsēdētājs, izteikties jums nedaudz ilgāk, tāpēc, ka jūs solījāt, ka tā būs jūsu pēdējā uzstāšanās šajā parlamentā. Kārver kungs. Uh, Eh, pagājuši trešdien Krievijas un Turcijas mēdī runāja par Kipras kuģiem eh, Melnajā jūrā eh, un atsaucās uz nu, Turcijas mīnu kuģi. Un pēc tam Edona kungs paskaidroja mm, par to, kāpēc Turcijas kuģis bija šajā jūrā. Viņš vērsās pret Krievijas aizsardzības sistēmu. Tātad rīkojās rīkojās šādi Turcija, neraugoties uz ieteikumiem no ASV kā partneru puses. Eh, šeit, eh, šajā vietā mēs runājam retoriski. Mēs eh, neņemam vērā šo retoriku, kas saistīta ar militāriem spēkiem. Es tiešām ceru uz Eiropas vēlēšanām. Ļoti ceru, ka daudzi atkāpsies no parlamenta vietām. Priekšsēdē kungs, es uzskatu ka e, šī te mūsu ideja stiprināt militāro varenību Eiropas Savienībā ir tikpat mūsinoši, kā Turcijas vēlēšanās stiprināt sadarbību ar Krieviju. Paldies. Tālāk, Bargēcijo kungs, vien minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs atbalstām tādu nesaftības mm, tēzi attiecībā uz to, ka. Uh, Mm, savienībā tiktu ielaista tāda valsts, kura nemaz nebūtu gaidījusi šādu perspektīvu. Jā, nu, Turcija visa nav Eiropā, bet daļa gan, un tad fašisma laikā bija uzaicinājums Turcijai 1982. Mm, gadā tuvināties Eiropai, bet eh, tagad mūsdienu Turcija ir Erdogāna Turcija ar eh, sapni par kalifātu, un eh, Turcija arī mm, atklāja to, ka tā ir nevienlīdzības, nedemokrātijas mm, valsts, tur ir Nu, tiešām jāsaka apsveicu tie, kuri netiek, uh, nepiekrīt valdībai, tie tiek iemesti cietumā. Epitedeus kungs, paldies priekšsēdētāji, šis ziņojums ļoti labi parāda pašreizējo situāciju Turcijām. Tiesiskums, cilvēku tiesības tiek pārkāptas, notiek patvaļīgas uh, aizturēšanas tiesas tiek kontrolētas, cilvēkiem tiek izsakots, pat ārzemniekiem preses brīvības nav. Turcija neatzīst Kipras republiku. Un e, Kiprā nevar izmantot Eiropas Savienības e, finansējumu kopumā visā savā teritorijā. Uh, Tamdēļ, ka Turcija ļoti bieži pārkāpja savu robežu ar Grieķiju, un tad, nu, viss manis iepriekš minētais nav tādas eh, divpusējas Turcijas problēmas ar saviem kaimiņiem. Runa ir par starptautisko tiesību pārkāpumu. Uh, Un, lai Turcija atgrieztos uz taisnā ceļa, vajadzētu pārtraukt pārunas, pārtraukt muitas savienību un pārtraukt finansēt Turciju, kas ar šo naudu iegādājas modernus ieročus. Parēdas kungs. Paldies priekšsādātājies atbalstu e, to, ko teica Somers kundze no ETP. Situācija ir pavisam vienkārša. Šobrīd Pirī kundzes piedāvāto pozīciju mēs jau piedāvājām pirms diviem gadiem, bet padome mūs neatbalstīja, un tad nu mums bija jāmaina savu pozīciju pret šo valsti. Nevajag slīgt ilūzijās, ir dalība valstis, kurās, kurām liekas pievilcīgi mm, Erdogana mm, solījumi un vilinājumi, un e, ir šāda fascinācija, tāpat kā tas notiek arī Balkānos, e, ja mēs te domājam par Sarajevu. Erdogans ir e, izaicinājums un arī draudz noteiktām valstīm, konkrētāk Balkānu valstīm. Šodien mums ir jābūt stingrākiem pret šo valsti, jo tā ir valsts, ar kuru mēs vairs nevaram Nevaram vest e, pārunas Fleckensteina kungs pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Simtiem tūkstošiem cilvēku Turcijām ir e, pieredzējuši smagus cilvēku tiesību pārkāpumus. Ir pienācis laiks, lai Eiropas Savienība sūtītu skaidru signālu Un tad, nu, lai šīs pārunas, kas jebkurā gadījumā praksē ir apturētas, tās būtu nu, formāli jāaptur. Desmit tūkstoši cilvēku ir aizturēti, gaida savu mm, tiesu, nereti mm, neobjektīvos tiesas procesos. Būtu eh, konsekventi prasīt oficiālu sarunu pārtraukšanu, jau iepriekš bija runa par šīm konstitucionālajām lietām. Tagad ir jābūt oficiālai pārtraukšanai, lai visi redzētu, zinātu, ka Eiropas parlaments ir uzticams sārunu partneris. Mēs runājam par apturēšanu, nevis apstādināšanu. Durvis paliek pusatvērtas par spīti striktajām prasībām no Eiropas parlamenta sadarbībai ar Turciju ir jāturpinās. Tā ir svarīgs partneris. Ir jābūt diskusijām ar Turcijas valdību un nedrīkst izvairīties no jautājuma par pilsonisko sabiedrību. Un Eiropas parlamentam ir jāprasa taisnīgums šiem cilvēkiem un daudziem citiem, kuri ir eh, nepatiesi uh, aizturēti un ieslodzīti. Vistisena kungs, viena minūte. Paldies vēsturiski, geogrāfiski. Turcija nekad nav bijusi eiropeiska, nedz arī to ir vēlējusies. Un tamdēļ ir labi, ka Eiropas parlaments ir izstrādājis kritiskāko ziņojumu attiecībā uz Turcijas iespējamo iestāšanos Eiropas Savienībā. Uh, Turcija gadu gaitā ir parādījusi to, ka eh, tā virzās pretī islamizācijai. Sabiedrībā to var manīt, un tāpat arī mm, eh, ņemot vērā Turcijas ietekmi Eiropā. Kipras okupācija tika netaisnīgā attieksme eh, pret daudziem cilvēkiem. Uh, nu, nedrīkst vairs būt tādiem mēreniem. Mums ir jābūt tiešiem. Viņi nekad nebūs Eiropas Savienības dalība valsts. Teiksim to godīgi un taisnīgi. Galī kungs viena minūte. Paldies priekšsēdētāji Hāna kungs, Pīrī kundze. Kolēģi, 2018. gada ziņojums par Turciju palīdz turpināt konstruktīvu dialogu ar Eiropas Savienību un mūsu strateģisko partneru Pārunu pārtraukšana ir nepieņemama. Pirms galīgā lēmuma mums ir jāņem vērā Turcijas veiktais progress nesen. 2018. gada 11. decembrī 5. reformu rīcības grupas sanāksmē tika apstiprināts, ka Turcija apņēmīgi turpinās savus centienus pie lāgot savu darbību Eiropas Savienības standartiem. Un Erdogans teica, ka ir arī šie Turcijas mērķi. Tieslietu ministrs vēlas atjaunināt tiesu reformu stratēģiju kopā ar Eiropas padomu un kopā ar Eiropas Savienību, lai pastaprinātu arī cilvēktiesības, ir paredzēts atjaunot rīcības plānu attiecībā uz, Eiropa, uz cilvēktiesību um, dokumentu. Un pretējā gadījumā Turcijas sabiedrība to negatīvi uztvers, kas arī parādījās. Um, sanāksmē Ankarā. Un eh, gaidāmo vēlēšanu kontekstā mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz to, kādu signālu mēs sūtam eh, vēlētājiem. Solē kungs, viena minūte. Paldies. Eh, rītdien mēs balsosim par formālu pievienošanās sarunu apturēšanu ar Turciju. Te 2004. gadā mēs Tāpat nobalsojām par pārunu sākšanu. Daudz kas ir noticis šo gadu laikā, un mūsu attiecības ir nonākušas sarežģītos brīžos. Bet no nu, šī pāta situācija, no tās var izvairīties, ja vien, Eiropas, ja vien Turcija nebūtu virzījusies pretī ja Turcija būtu virzojusies pretī demokrātijai, bet situācija ir pasliktinājusies tiesiskuma pamatbrīvību jomā, mm, kur ir eh, mm, spiediens. Eh, tāpat arī Osmana Kavalas eh, ieslodzījums, nu tas ir tikai viens no piemēriem. Pārunu apturēšana nav risinājums, lai mm, demokrātijas cerības saglabātos arī mm, cilvēktiesības un individuālās brīvības, durvis ir jāpatur atvērtas. Ja ne tagadnē, tad nākotnē. Ja ne mums, tad tiem Turcijā, tiem daudzajiem nu, turkiem, kas cīnās par cilvēktiesībām un taisnīgumu. Paldies, Mihels kundze, viena minūte. Godātie kolēģi, Erdogans bija aprakstījis puču, kas neizdevās kā mm, dieva dāvanu. Bet, nu, šī dāvana, mm, to īstenībā Eiropas Savienība ir pasniegusi Turcijas valdībai. Jo mēs mm, tā arī neko neteicām. Bija Mm, aktīvisti, kuriem bija vairāku draudēja mm, cietumsots, un viņa nolēma uzsākt bada streiku, un nereti tas ir pēdējais glābiņš tiem, kuru tiesības netiek ievērotas. Šie cilvēki ir jāizolē, viņi tiek padarīti par neredzamiem, pārunu iesaldēšana ir jāizolē E, risinājums, kas parāda mūsu solidaritāti, ka mēs vēlamies diskutēt, nu tā tad mēs apturam šīs sarunas, nevis iesaldējumu, un viņiem ir nepieciešams šāds risinājums. Vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu Šoidrovas kundze? Vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Jā, paldies, eh, godātais kolēģis, uzklausīju jūsu teikto un jūs runājāt par to, ka Eiropas Savienība ir eh, veikusi tādu kā darījumu, ka mēs klusēsim par to, ka pietrūksta brīvības Turcijā. Tā nav tiesa. Mēs eh, vēršamies pie Turcijas, runājam par ieslodzītajiem. Eiropas Savienības delegācija aicināja atbrīvot politiskos ieslodzītos. Vai jūs zinat, par ko mēs šeit vispār runājam? Es jums atgādināšu, ka šeit mēs esam saskārušies ar šādu situāciju. Neatkarīgi no politiskās grupas piedarības bija runa par šantāžu, kas notika ES Turcijas vienošanās kontekstā mēnešu garumā, pat gādu garumā Erdogana kungs varēja mūs muļķot. Es domāju, ka nav jāklusē par Turcijas iekšējo situāciju. Mums ir jābūt kritiskiem pret Erdogana kunga režīmu. Kas taldo kungs divas minūtes? Paldies priekšsēdētāji! Šīs debates mm, ir īstajā brīdī, jo trīs Vācijas korespondenti tika izsūtīti no Turcijas teritorijas, viņi tika izraidīti, un tas parāda to, ka žurnālistiem Turcija ir visļaunākā zeme. Daudzi no viņiem ir ieslodzīti. Un tagad eh, mēdī atrodas krustugunīs, jo viņi uh, kritizē prezidentu, un tā ir ļoti būtiska atbildība dažas, dažas mēnešus pirms vēlēšanām. Tāpat arī ekonomiskā situācija ir sarežģīta. Es nemaz neminēšu visus cilvēktiesību pārkāpumu gadījumus. Turcija joprojām ir kandidāta valsts uz iestāšanos. Tomēr fakti mums parāda šīs lietas. Vienīgais vājais mierinājums ir tas, ka mūsu parlaments uh, nav atbalstījis to, un eh, Katī Perī, Pirī arī ir paudus pozīciju, un mēs prasījām pārunu pagaidu pārtraukšanu. 2017. gadā mēs prasījām oficiālu pārunu pārtraukšanu. Varbūt rītdien mēs apstiprināsim šo pozīciju, bet tas viss paliek tikai rakstīti vārdi, jo bumba ir eh, padomes pusē, viņi rīkojas drosmīgi pēdiņās, izvēlas pasivitāti, cerot, ka situācija tā vai citādi uzlabosies, bet tas ir nerealistiski un liekulīgi. Es nesaku, ka mums ir jāliek punkts attiecībām ar Turciju. Turcija par spīti visam ir mūsu strateģisks partneris, bet ir jāievieš jaunas dialogas un sadarbības formas. Tādas eh, sadarbības formas, kas eh, apšaubīs eh, pievienošanās procesu, kas nav ne uzticams, ne Eh, ticams. Mums ir jāsūta skaidrs signāls. Mums tas bija jādara jau sen. Eh, š, šī rīcība, šīs rīcības trūkums, tas liek ciest arī Turcijas eh, pilsoņiem, un mēs tiešām rīkojamies pasīvi. Kolumbijai kungām viena minūte paldies. Pirī kundzes ziņojums uh, vēl jau vairāk slēpj realitāti. Situācija Turcijā ir ļoti satraucoša un pat visfanātiskākie pievienošanās atbalstītāji eh, ir kļuvuši diskrētāki, bet šeit ziņojumā gan ir negatīvs situācijas apraksts, bet eh, te pilnībā netiek izslēgta pievienošanās iespēja Eiropas Savienībai. Mūsuprāt, tas ir būtisks jautājums. Turcijai nav savas vietas Eiropas Savienībā kultūras, uh, un uh, civilizācijas iemeslu dēļ. Kaut arī Turcijas cilvēki, kas ir mūsu draugi, būtu pelnījuši visu mūsu uzmanību. Bet uh, vajadzētu arī modernizēt uh, muitas savienības starp Eiropas Savienību un Turciju. Nu, tas nevar notikt uz mūsu ekonomisko interešu rēķina vai mūsu lauksaimnieku rēķina. Uh, Eh, vai ko tad mēs vēl gribam, lai vairāk būtu ieslodzīto cilvēktiesību pārkāpumu, lai pieņemtu vienīgo vērtīgo lēmumu? Tāpēc es aicinu jūs cilvēku balsot par rez alternatīvo rezolūciju, ko piedāvā Eiropas eh, brīvību un nāciju ziņojumu, kur tiek aicināts pielikt pilnīgu punktu pārunām. Tagad papadakis kungs vienu minūti. Papadakis Dimitris or Konstantinos? Kostas. Mr. Papadakis, uh, okay. you have... Papadakis kungs, jums uh, tagad viena minūte vārds. Jā, paldies. Turcijas rīcība, proti uh, ar militāru darbību notiek ielaušanās gaisa telpā, jūras telpā, un eh, patiesībā Turcija ir sava veida uh, eh, līderis uh, cīņās starp Eiropas Savienību un Krieviju. Mēs ziņojumā esam norādījuši uz Erdogan rīcību, tomēr Eh, NATO uzskata Turciju par savu strateģisko partneri, bet kas notiek Kiprā? Es eh, tiešām vēlējos uzzināt, kas tad ir šo mūsu ziņojumu nolūks. Mēs visu laiku norādām uz eh, atšķirībām, norādām uz to, kas notiek uz jūras, uz zemes, gaisa telpā. Mums eh, vajadzētu cīnīties eh, pret eh, NATO un buržuāzistiskās šķīras imperialistiskajiem pūliņiem. Prieksēdētais, paldies! Nākamais Kasakungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Patreizējā Turcijas valdība ir vēl vairāk attālinājusi šo valstu no Eiropas Savienības nekā tā ir bijusi līdz šim. Protams, ka par reālu demokrātiju mēs nevaram runāt bez vārda brīvības, bez preses brīvības. Un eh, kas tad no. Eh, viņa bija viena, kur ziņoja par paradīzes eh, dokumentiem, un šobrīd viņai ir piespiests 18 gadu cietumsots. Cietumsots par to, ka viņa norādīja uz augsta ranga politiķiem, kur ir iesaistīti, iesaistīti korupcijas skandā, skandālos. Turcijas iedzīvotāji ir pelnījuši labāku valdību nekā šo apspiedošo režīmu. Rīkosimies šobrīd, un mums ir jāpieprasa, lai Turcijas varas iestādes uh, Pilena Unkas eh, apsūdzības atcelt. Nākamais Kirkus kungs vienu minūti. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, godātā, eh, godātais komisijas pārstāve. Leba kungs jau teica, ka Turcijai nav vietas Eiropas Savienībā, un tomēr pat vēl pēc 20 gadiem mēs nevaram to skaidri pateikt. Viņi eh, sadarbības rezultātā ir izšķērdējuši miljardiem eiro. Notiek demokrātisko tiesību pārkāpšanas. Demokrātiskās tiesības netiek ievērotas, cilvēki tiek mesti cietumos. Un eh, vai mēs eh, varētu kaut ko darīt, lai palīdzētu šai valstī, bet varbūt, kad ir jāpalīdz iedzīvotājiem un nevis valdībai. Un vismaz Grieķijas valdība vēlas rīkoties tāpat. Uh, much, President. well... Paldies! Es vienmēr, saka Van Orden kungs, vienmēr esmu pieturējies pie viedokļa, ka mums ir jāuzlabo attiecības ar Turciju, un tomēr šobrīd Turcijas iestājas procesa Eiropas Savienībā ir izrādījies eh, labvēlīgs abām pusēm. Bet, eh, kā mēs sakam, dažkārt process ir svarīgāks par mērķi. Šobrīd eh, šīs Turcijas ceļš ir bijis 15 gadu garumā. Kāpēc tad mēs to esam pārtraukuši? Un pilnīgi noteikti Eiropas Savienības interesēs nav radīt naidīgas attiecības ar saviem kaimiņiem. Gadu gaitā mēs esam panākuši e, reālu progresu mūsu attiecībās ar Turciju. Dažās nozarēs vairāk, dažās mažā, mazāk, bet viens būtisks panākums ir tieši Kipras jautājums, jo šobrīd Kipras republika e, kura pārstāv grieķisku runājošo dalu, daļu, Šobrīd eh, centieni ir, ka tā pārstāvētu visus salas iedzīvotājus. Nākamais Maitankungs vienu minūtu pārtrauc priekšsēdētāju kungu. Nu, atkal mēs turpinam gatavoties Turcijas iestājā Eiropas Savienībā, bet šajā parlamentā mēs taču vispār par to nedrīkstam runāt, iznāk. Šobrīd Turcija ir islāma valsts, un tās diktators faktiski ir, nu, kalifāta valdnieks pāri Bosforu šauramam. Viņš vērsies pret visām rietumu vērtībām, mums vairs nav nekā kopīga, Turcija neiedars Eiropas Savienībā. Uh, Mana politiskā grupa jau vairāk, vairāk kārt ir lūgusi iestāšanās sarunas ne tik vien pārlikt vai, vai iesaldēt, bet gan beidzot pārliecinoši izbeigt, pārtraukt pilnībā. Bet no nu esam guvuši jaunas iespējas. Manfreds Vēbers pagājušajā nedēļā teica, ka iestāšanās sarunas nu, tiktu beigtas, ja viņš kļūs par Eiropas komisijas priekšsādātāju. Bet kāpēc Vēberkungs mums jāgaida uz to, kāpēc mēs tagad CDU un CSU partijas nevaram to darīt? Bet mēs varam, nevaram izlemt par to jau šeit plenā plenāru sēdē, nobalsojiet par 17. grozījumu un tādējādi tiks piekts punkts šīs sarunām reiz par visām veiz, reizēm. Nu, piedāvājiet vēlētājiem vismaz šo zīmi pirms vēlēšanām. Mm, pasakāt, eh, kas īsti notiek ar šīm sarunām. Paldies, nākamais runātājs Marušikungs uz vienu minūti. Panie przewodniczący, e, mamy do uchwalenia kilka stron bardzo. Priekšādātāji, paldies! Nu, lūk, mūsu priekšā ir pāris lapušu ļoti smalki un glīti sarakstīta teksta, un tomēr tas nav nekāds literārais darbs. Darbu radītais skaistums šajā gadījumā neatbilst politiskajai realitātei. Politika ir māksla veidot varu un pēc tam to izmantot. Ehm, Eiropas Savienība šobrīd ir vislēnāk augošais eh, pasaules eh, teritorijas gabals. Un Turcija savukārt aug ļoti strauji un tā uzņem kontaktus ar daudziem mūsu ienaidniekiem. Rezolūcijā tiek pausts prieks par no, Turcijas iestāšanos NATO, vai tā, no, nu, tas nav vienkārši politisks naivums. Tas nozīmē, ka Turcija būs vairāk iespēju dažādiem manevriem, um, organizējot Turcijas un Krievijas kopdarbu. Vairāk kā 20 Turcijas vienību jau darbojas kopējās armijas apmācībās. Uh, Un tas nozīmē, ka arī raķešu pietuvinātība būs krietni bīstamāka. Turcija šobrīd atjauno atomā, atomā impēriju. Nākamais runātājs ir Nadinas kungs uz vienu minūti. Pirms pāris gadiem šajā pašā parlamentā uh, mēs runājām par to, kā šis darījums ar Erdoganu beigu beigās nāks mums visiem par sliktu, kā rezultātā Turcija nu mums iegūst miljoniem eiro, lai it kā atrisinātu migrācijas problēmu. Un, nu, un toreiz, kad es patiesus vārdus teicu, mani priekšā tā šulc no šīs telpas izraidīja. Tagad ir pagājuši pāris gadi, Eiropa ir pārpludināta ar dažādiem nelegāliem migrantiem, eh, un atsevišķi politiķi joprojām cenšas to pievērst, ats, pievērt acis. Nu, jāsaka, es gandrīz jūtos gandarīts eh, par to, ka mani vārdi ir piepildījušies, lai gan neredzu, ka kāds joprojām tagad, eh, nu, piemēram, Weberu pēc līdzīgiem vārdiem sauktu par eh, rasistu, kā tas notika manā gadījumā. Nu, redzēsim, domāju, ka nācija valstis pēc vēlēšanām pašķers jaunu lapus un nevarēs atgriezties pie savām idejām. Paldies! Nākamais runātājs Delanges kundze. Delangas kundzes atvainojos. Nekas, nekas. Es te Delangi. Lūk, tagad sākšu runāt. Vēlos teikt paldies referentam. Referentei Katī Pirī par sagatavoto ziņojumu nebūtu nav viegli panākt plašu vairākumu atbalstu ārlietu komitejā šajā parlamentā, bet jums tas ir izdevies un, nu, tiešām visu cieņu saparnost. Jāsaka, šis atzinums, šis viedoklis ir krietni spēcīgāks. Tas nav kaut kāds tāds maigs savārstījums, kādu viedokli reizēm dzirdam no padomas puses. Un, diemžēl skumjā kārtā pastāv šobrīd, pastāv vēlēšanās apturēt šīs sarunas un nevis tās pilnībā izbeigt. Ja uzklausam kolēģis, kas šobrīd klāt šajā telpā, tad dzirdam, ka Turcija tiešām arvien vairāk pamazām attālās, attālinās no Eiropas Savienības. Un līdz ar to tāds dabisks secinājums būtu, ka jāizvēlas kaut kāda veida alternatīva alternatīva partnerības iespēja. Es nevēlos visu, atteikties arī no visa liederīgā, kas panākt sadarbojoties, bet jāpiedāvā kaut kāda veida alternatīva partnerība, nevis jāturpina šīs visai stagnējošās iestāšanās sarunas. Jūsu pašu 21. grozījumā par to runājat, jūs sakat, lūk, apturēsim šīs sarunas, bet neuztraucieties. Nē, nē joprojām jūsu Eiropas ambīcijas var palikt spēkā. Nu, tas ir būtiski tāds ļoti nu, divdomīgs izteiciens. Vēlreiz priekšādātājs saka, es atvainojos, es vienkārši raudzījos. Mm, tekstā, protams, ka es jūs pazīstu un zinu jūs vārdu uz vārdu, es atvainojos, ka tā pārteicos. Nākamais runātājs - Lopes kungs uz vienu minūti. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, lo que querría hacer. Lielas paldies, priekšsādātāji. Pirmām kārtām paldies referentē par ziņojumu. Tas tiešām bija šogad un pirms tam arī krietni grūts un sarežģīts darbs. Kārtēju reizi nosūtam brīdinājumu prezidentam Erdoganam un sakām, ka viņa darbības rezultātā valsts situ valstī situācija pasliktinās pēc apvērsuma centiena. Redzam, ka sistemātiski tiek pārkāptas cilvēktiesības, netiek respektētas minoritātes, tiek mesti cietumā žurnālisti. Un tas pēdējais piliens ir šī konstitucionālā reforma, kā rezultātā Turcijas seja tiek sagrozīta pavisam no demokrātiskas uz vienu monolītisku gabalu un tāpēc jānosūta vēlreiz vēsts Erdoganam. Erdogans tā nav Turcija. Dialogs ar Turciju un komunikācija ar Turciju ir jāturpina. Tas jādara, izmantojot, piemēram, muitas savienības vienošanos un vīzu liberalizācijas procesu. Paldies, nākamā runātāja Teo Kāris kundze, uz vienu minūtu lūdzu. My, micro, please. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Now, thank you. Is it okay? Thank you. Lielas paldies, priekšādātāji! Ziņojumā tiek ignorēta tiesiskuma paša pamatprincipa, respektīvi nepieciešamība atrisināt Kipras jautājumu. Un um, gluži pretēji tajā tiek pausts atbalsts meliem, uzstājot, ka ir panākta vienošanās par šo jautājumu. Un, bet šis ierosinātais risinājums neatbilst tām vērtībām, kas ir Eiropas Savienības pašos pamatos. Tas nozīmē, ka Kipra daļai tiks padarīta par Turciju. Tas nav pieņemami. Iznāk, ka tagad, apstādinot iestāšanās sarunas, mēs atbrīvojam Turciju no visu veidu saistībām atrisināt Kipras jautājumu un neliksim vairs Turcijai atzīt Kipru kā atbilstīgu neatkarīgu republiku. Jūs sakat, lūk, jāatsvaidzina muitas savienības jaunākā vienošanās, bet ko, kāpēc to darīt, ja pašreizējā nemaz nav stājusies spēkā? Ziņojumā drīzāk pausta tāda, tādi sapņi, tādas vēlamas, vēlamā izpausmes, nevis realitāte. Te tiek faktiski mm, mm, pasludināta tāda turpinošamies e, manas valsts okupācija ES diktatūras vadībā. Priekšādātājs runātāju pārstiem, pārstrauc. Tas arī nav atbilstīgi, ka katru gadu mēs tikai vienu minūti piešķiram šim ārkārtīgi svaram, svarīgiem jautājumam manas valsts atzīšana. Kol priekšādātājs turpina, es saprotu, ka šie jautājumi mums visiem ir svarīgi, bet eh, baidos, ka noteikumi ir noteikumi un tie mums ir jārespektē. Tas ir arī mans pienākums. Bet domāju, ka jūs ļoti skaidri pateicāt savu vēstu arī šai īsajā laikā. Nākamais runātājs Arna Tūkundze uz vienu minūti. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. 99. gadā Eiropa padome oficiāli atzina Turciju par ES kandidātu valsti 20 gadi ir pagājuši, un tagad ar šo ziņojumu aicinām, apt, aicinām apturēt šīs sarunas. Un atkal jau parlaments vilcinās un kavējas. Būtu tikai godīgi šobrīd izvairīties no visa veida liekulības. Bet tad jāgaida vēl 20 gadi, lai skaidri un gaiši Turcijai pateikt, ka tā nekad nekļūs par vienu no dalību valstīm. Pretēji visiem šiem eiropeistiem mūsu nostāja ir skaidra un strikta. Jau 86. gadā Žans Marija Lepens atgādināja, ka Turcija nav eiropeiska ne pēc geogrāfijas, ne pēc vēstures, ne pēc kultūras vērtības vērtībām. Tā nepatīk Eiropa, daudzkulturālajai Eiropai, un tie, kas uzskata, mm, un, Un tie, kas tā kā Erdogans vai Širaks uzskata, ka Eiropai vajadzētu būt, viņi vienkārši tik un tā nevēlas to ielaist šai kristiešu klubiņā. Turcija islamizējās kopš Konstantinopols krišanas, un faktiski sākotnē pirms simts gadiem te bija, tur bija ceturdaļa kristiešu. Šobrīd tikai neliels procents vairs ir kristieši. Šī traģēdija pat par sevi jau pieprasa to, ka šīs sarunas ir tūlīt pat jāpārstrauc un jāizbeidz, un nevis tikai jāapstādina. Paldies, nākamā runātāja Šoidrovs kundze uz vienu minūti. Dámy a pánové, Paldies, dāmas un kungi! Turcija ir mūsu strateģiskā partnere migrācijas un drošības jautājumos. Mums ir pavisam skaidri jānosoda uh, kādu vēršanos pret politiskajiem opozicionāriem slēpjoties aiz pretterorisma cīņas. Uh, Turcijas politiskie pārstāvji ir izrādījuši skaidru interesi turpināt dialogu ar mums. Viņi vēlas turpināt piedalīties Erasmus un citās programmās. Es uh, neesmu viena no tiem, kas atbalsta uh, Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībā, bet es domāju, ka mums jāizmanto visi mums pieejamie līdzekļi, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības darbību Turcijā, pilsonisko brīvību ievērošanu. Eiropas parlamentam vajadzētu izmantot sarunu apturēšanu kā impulsu, kā impulsu, lai veidotu jaunas sarunas un dialogu. Paldies, un tagad papadākis Dimitris. Paldies, priekšsādātāji. Jāsaka, diemžēl, ka šis ir tāds absurda teātris. Atkal mēs mēģinam atbalstīt uh, kādas īpašas intereses. No vienas puses vēlamies ierobežot attiecības, bet no otras puses atjaunot muitas savienības sadarbību ar Turciju. No vienas puses nekādas attiecības ar Turciju nebūs, bet no otras puses kādēļ, lai mēs neturpinātu veicināt abu pušu ekonomiskās intereses, gan Eiropas Savienības, gan Turcijas intereses. Vai tas ir tiešām tas, ko vēlamies? Uh, runāsim skaidri vai mēs vēlamies, lai Turcija turpina savus centienus ceļā uz Eiropas Savienību? Jā, bet tam jānotiek balstoties uz Eiropas Savienības vērtībām un principiem. Paskatīsimies, ko esam panākuši ar savu politiku. Vairākā žurnālistu ieslodzīšana, vairāku žurnālistu deportācijas, tiek turpināta uh, Kipras daļējā okupācija ir apdraudējums pret dalību valstu ekonomisko zonu. Paldies! Kirie proedrē. Mariesa kungs. Paldies. Šī prezentācija. ir jau šī uzstāšanās jau ir tūkstošā. Manis uzstāšanās, un es runāšu par to, ka Turcija turpina savu okupāciju lielā Kipras teritorijas daļā. Turcija turpina apdraudēt Grieķiju, viņi apdraud Grieķijas gaisa telpu, teritoriālos ūdeņus. Turcija atsakās ievērot starptautiskās tiesības. Turki neļauj Grieķiem no Kipras daļas piekļūt saviem īpašumiem okupētajā daļā. Vēl joprojām ir ļoti aktuāla šī problēma, un vienīgais risinājums, kā piespiest Turciju respektēt tiesības, ir izvērst ekonomiskas un politiskas sankcijas. Tūlīt nekavējoties ir jāaptur jebkādas sarunas ar Turciju un ir jāaptur jebkāds Eiropas Savienības finansējums Turcijai. Paldies, Čelkas kungs. Līga teica skaidru nē Turcijas pievienošanās iespēja Eiropas Savienībai, un mēs pie savas pozīcijas pieturamies, jo tas ir pilnīgi vaiprātīgs plāns ieviest, ielaist Eiropas Savienībā tādu valsti, kas ir simtprocentīgi islāmiska, tas pilnībā izā, iznīcinās Eiropas Savienību. Līgas tā, ka skaidru nē, jo viens no pieciem pilsoņiem Turcijā uh, ir norādījuši, ka viņi augsti vērtē islāma valsts darbību. Turcijā pašlaik ir vairāki miljoni bēgļu. Opienties ir norādījusi, ka ir uh, paveikti vairāk kā 3000 vardarbīgi noziegumi pret bērniem, pret sievietēm, un tas ir tikai viens no iemesliem, kādēļ mēs turpinam teikt skaidru nē tam, ka Turcija pievienotos Eiropas Savienībai. Būtu noziedzīgi, būtu vaiprātīgi turpināt atbalstīt šādu projektu. Jau 15 miljardi Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļu ir eh, iedoti Turcijai. Es domāju, ka šādus līdzekļus labāk varētu izmantot Itāļu labāk varētu izmantot Eiropiešu vajadzībām. Freunda kungs. Paldies priekšsēdētāji. Ademo kungs. Pavisam skaidrs, ka Turcijas dalība Eiropas Savienībā šobrīd nav iespējama. Un tādēļ arī 2005. gada sarunas tika aizsāktas bez pilnvērtīgas dalībvalsts statusa garantijas. Uh, Ir daudz uh, problēmu ar mediju brīvību, pamatvērtībām, Eiropas Savienības pamatvērtību ievērošanu Turcijā. Bet tajā pašā laikā Turcijā ir arī plaša opozīcija, ir daudz cilvēku, kas nepiekrīt tam, kas notiek valstī. Eiropas Savienībā vajadzētu atbalstīt politiskās reformas, kas veicinātu demokrātiju Turcijā. Ir jāatcerās, cik svarīgs partneris Turcija ir ārlietu politikas drošības pretterorisma jomās. Un tādēļ man rodas jautājums, vai sarunu. Uh, apturēšana ar Turciju tiešām tiks īstenota, vai tas padarīs robežu starp Eiropu un Turciju drošāku, un kāda būs te alternatīva, ko mēs piedāvāsim tiem Turcijas pilsoņiem, kas ir pro-eiropeiski, vai mēs viņus neiegrūdīsim tālāk islāma un radikalizācijas rokās. Paldies, Freunda kungs! Paldies, es vēlos personīgi pateikties Katī Pirī Eh, esmu to jau darījis, tagad neatkārtošos. Ilgus gadus esmu bijis žurnālists un daudzus gadus esmu nobežījies par preses brīvības jautājumu Turcijā. Nekādu uzlabojumu pagaidām nav redzami. Daudzi Turcijas žurnālisti ir nonākuši cietumā gluži par, vienkārši par to, ka viņi ir veikuši savu darbu. Un arī daudziem uh, korespondentiem no ārzemēm ir atņemtas viņas akreditācijas uh, darbam Turcijā. Uh, Mūs Austrijā īpaši uztrauc Maksa Ciergasta gadījums. Viņš ir nonācis cietumā, un viņš vēl joprojām nedrīkst pamest valsti. Bet tajā pašā laikā gandrīz 50%, kas ir pret Erdogana režīmu, mēs viņiem nedrīkstam aizvērt Eiropas durvis deguna priekšā. Mēs nedrīkstam sodīt Eiropas, es atvainojos, Turcijas pilsoņus, mums ir aktīvi jāvēršas pret Erdogana režīmu. Uh, ir jāturpina sniegt atbalstu proeiropiskajiem spēkiem Turcijā. Paldies, un tagad Džambāskī kungs uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētājiem, Teličkas kungs. Vēlējos uh, apsveikt Pīrī kundzi ar uh, sagatavoto ziņojumu. Beidzot uh, redzu tādu ziņojumu par Turciju, kas ir ļoti tuvs reālajai situācijai. Uh, Turcijā aktīvi iejaucas savu kaimiņu valstu iekšlietās, piemēram, Bulgārijas iekšējos jautājumos, un šāda iejaukšanās ir absolūti nepieņemama. Gan attiecībā uz uh, Bulgārijas musulmaņiem, uh, un uh, arī ir iejaukšanās uh, politiskajā dzīvē, politisko partiju darbībā Bulgārijā. Tas ir nepieņemami. Un Tādēļ es uzstāju uz to, ka sarunas ir jāpārtrauc. Es ceru, ka rītdien nobalsosim par par sarunu pārtraukšanu, tā lai komisijai būtu pienākums pilnībā izbeigt šīs sarunas. Un tagad Makalistera kungs lūdzu. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, kolēģi! Brīvi un neatkarīgi mediji ir viens no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Tas ir patiesas demokrātijas pierādījums. Tādēļ eh, es gribētu atsaukties uz astoto punktu Katīpīrī ziņojumā, kurā ir norādīts, ka ir, ka ir uh, veikti nesamērīgi pasākumi, uh, kas uh, turpina ierobežot preses brīvību Turcijā. Uh, svētdien vairāki uh, Vācijas korespondenti saņēma pieprasījumu pamest Turciju bez jebkādiem paskaidrojumiem. Un arī ne tikai vietējie, bet arī ārzemju žurnālisti tiek iero, ierobežoti savā darbā. Uh, viņi tiek norādīti, norādīts, ka viņi ir Turcijas ienaidnieki. Manuprāt, tas ir nepieņemami. Tā ir vēršanās pret presi, un Eiropas parlamentam pret to ir asi jāvēršās. Paldies! Paldies, Makalistera kungs, un tagad Mamīkina kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribēju teikt paldies kolēģei Katī Pirī par ziņojumu. Ļoti svarīgs darbs, un otrkārt, es gribēju teikt, tā kā ASV spēki pamet Sīriju, tad Turcija kļūst aizvien eh, par svarīgāku partneri eh, pro, reģionālo problēmu risināšanā. Eh, Turcija mums ir būtisks partneris, lai varētu atjaunot kārtību un kontroli Sīrijas teritorijām. Eiropas Savienības diplomātiskajam darbam ir ļoti nopietna loma spēlējama, lai atbalstītu Astanas procesu, lai atzītu Krievijas un Turcijas lomu reģiona stabilizācijas darbā. Tā bija Turcija un Krievija, kas veda sarunas par miera uh, procesu, izvairoties no civilo, uh, civilās krīzes. Un mums ir uh, jāturpina atbalstīt šis darbs. Astanas process ir īpaši svarīgs Eiropas drošībai, jo īpaši cīņā pret to, lai ārzemju kaujinieki neizvērstu tālākus uzbrukumus. Paldies, un tagad Demis Makarkungs. Ja, ik lees een verslag dat alweer zeer scherp. Ja, paldies. Es eh, vēlētos pateikties šim ziņojumam, jo tas eh, Turcija kā kritizētā arī ļoti niansēt uzskaita to, ka šai valstī nav kārtībā. 16. gadā izgāzušamies puķis arī tur ir pieminēts, bet eh, kādi tad ir secinājumi? Nedot vairāk naudu Ankārai. Es saprotu, ka bāžas mums ir pieaugušas, bet um, Viss tas ir tikai piliens jūrā, jo Eiropas Savienība Turcijai dod milz līdzekļus. Patiesībā eh, Turcija šobrīd jau ir tālu pagājusi uz priekšu autokrātajā ceļā. Beidzot, runāsim skaidru valodu. Turcija nekad nekļūs par Eiropas Savienības dalību valsti un veidot muitas savienību ar šo valsti, tas arī ir nepareizi par to vispār runāt. Ja e, padome vēlas muitas savienību iemainīt pret mums izdevīgu migrācijas politiku, bet es domāju, ka tā mēs tikai problēmas e, paslaukam zem paklāja un nevis tās risinām. Un tagad Kristoforu kungs e, vienu minūtu. Prieksēdētāji kungs, paldies! Par Turciju mēs runājam atkārtoti, atkal un atkal, bet tieši Turcija ir mūsu valūtu katalizators. Iestāju mūsu vērtību katalizators. Iestājoties par eh, mūsu vērtībām, ja mēs gribam, lai Turcija izpildītu mūsu rezolūcijas, tad kā mēs to panāksim? Turcija neko nav izdarījusi. Un ko mēs eh, darīsim, ja eh, Turcija pārkāp šos šīs vērtības pats savā valstī, ja tā apdraud citas dalību valstis, ko mums vajadzētu darīt? Ja Turcija nepilda savas apņemšanās, tad mums ir jāiesaldē pirms iestājas palīdzības finansējums Turcijai. Tad Turcija sāks saprast. Es uzskatu, ka tas ir vienīgais veids, kā piedabūt Turciju, izpildīt mūsu prasības, kurām Turcija pat ir piekritusi. Uh, Mēs nedrīkstam palīdzēt šai valstī, ja tā neatzīs Kipras republiku, un bez šīs atzīšanas vispār runas par muitas savienības veidošanu. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies, Rodrīgas kundze, viena minūte. Paldies, prieksēdētāja kungs. Jā, mēs ļoti labi saprotam, ka eh, Turcija spēlē būtisku lomu migrācijas krīzes pārvaldībā un arī Sīrijas krīzes pārvaldībā, bet eh, nekļūsim paši par ķīlniekiem šajā spēlē. Šobrīd 130 eh, tūkstoši ir iemesti cietumos politisku apsvērumu vadīti, un ir vesela virkne mājaslapu slēgtas Turcijā tieši cenzūras apsvērumu dēļ. Uh, Man ir tāda sajūta, ka Turcija mums eh, smejas sejā, bet, protams, mēs nedrīkstam dialogu pārtraukt, eh, jo ir pilnīgi objektīvi kritēriji,